Start. Labi, sāksim darbu. We should, uh, please take your seat. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas, paņemiet balsošanas kartītes, ievietojiet tās uzmanīgi balsošanas aparātos. Mēs ceram, ka jūs esat pietiekami profesionāli un mākat pareizi apieties ar tehniku. Tagad balsosim par Afganistānai sniegtās ES finansiālās palīdzības budžeta kontroli. Pino ar Laki ir referents. Priekšsēdētājs atvainojas, tomēr Jatenmākī kundze ir referente, nevis eh, Pino ar Laki. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums, kas par pret noraidīts. Septītais par pret. Domāju, ka jāpārbauda elektroniski. Balsojam elektroniski par septīto grozījumu un balsojums ir sācies. Okay. Has everybody voted? Vai visi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais grozījums. Devītais grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums par pret noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. 12. ar mutisku grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 19 par pret atturas noraidīts. 20 par pret atturas noraidīts. 21. 20. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 21. par pret atturas noraidīts. Varam pārbaudīt, ja vēlties, bet izstāst, ka noraidīts. 22. kas par pret atturas noraidīts. 23. par pret atturas noraidīts. 24. par pret pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Okay, vote is closed. Beidzam balsot. 32 balsoja par, neviens nebija pret un 4 atturējās. Pieņemts. Jatenmākī kundze, sveicu jūs. Gruzija. Report by Mr. Lisek. Tas ir Lisek kunga ziņojums. Amendment 13. grozījums par pret atturas Pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 13. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 15. kas par? Against. Pret. Atturas noraidīts. 18. par. Pret. Atturas pieņemts. 19. par. Pret. Atturas noraidīts. 21. ar mutisku grozījumu, ko sagatavojas pats referents, kas par pret atturas pieņemts. 22. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Divdesmit trešais, kas par? Pret? Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 23. Sākam balsot. Open the vote. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts ar tikai vienas balss pārsvaru. Nākamais grozījums. 24, 25 identiski grozījumi. Kas par? Pret, atturas, pieņemti. 26. par, pret, atturas, Noraidīts. 27. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, noraidīts. 29. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Nobalsojam elektroniski par 29. sākam balsot. Thank you. Vote is closed. Beidzam balsot. <clears throat> Jā, pieņemts. 30. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 2. Kas par? Tomēr kolēģi vēlas pārbaudīt 30. Sākam balsot elektroniski par 30. grozījumu. Un čeki. <laughs> Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar to pašu balsu pārsvaru. Kompromiss divi, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pārbaudīsim. 32. 32. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 34 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 3 par. Pret. Atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot elektronisku par 38. Beidzam balsot. Pieņemts. Četri balss pārsvars. Pārbaudīsim vēlreiz, saka priekšsēdētājs. 39. par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. par. Pret. Atturas. Atkal jāpārbauda. Nobalsojam elektroniski par 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 42. Kas par? Pret? Forty. Labāk pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 42. sākam balsot. So, vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, neizšķirts. Četrdesmit trešais, kas par pret? Atturas. Man izstāsta, ka pieņemts. Labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 43. Penso, ka... Vote <laughs> is open. Beidzam balsot. Dafür. Jā, yeah? ok. Yeah, it... Pieņemts. Man bija taisnība. 44. Kas pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 45. Par. Pret. Pret. Izstāsta, ka pieņemts. Pārbaudām. Balsojam elektronis par 45. Beidzam balsot. Noraidīts. Atkal nešķirts. Svobodas kungs. Tomēr arī ir par, tā tad pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 47. kas par? Pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, balsojam elektronus par 47. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 49. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromis 5 par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts. 53. par pret atturas tomēr jāpārbauda. Nobalsojam elektroniski par 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 6 par. Pret. Atturas pieņemts. 58. par. Pret. Atturas. Man izskatās, ka tomēr jānobalso elektroniski, lai būtu skaidrība. Uh, 58. sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 59 par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums A, pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām, labi sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrs grozījums par pret atturas noraidīts. Jā, ja jau tā vēlaties, mēs varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par otro. Beidzam balsot. pieņemts. Pat ar jūsu balsi. Tur viena balss neko nevar ietekmēt. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret atturas pieņemts. Sastais grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. 7, 8 kopā identiski grozījumi. Kas par? pret atturas pieņemti. Devītais, kas par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts Man šķiet, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 12. Beidzam balsot. Sauciens no zāles, ka kāds balso pret. Anna ir pret. Svoboda ir pret. Tātad 20 pret 19. Mm, pieņemts. Inta komiteja Balsojam par pirmo līdz septīto grozījumu kopā. Kas par? Pret atturas pieņemti. Tā, tagad balsojam par visu grozīto ziņojumu. Astotais. Mēs nobalsojam no pirmā līdz septītēm, tātad par astoto vēl jābalso. Bet Mums par to bija jābalso, ja piektais kompromiss netika pieņemts. Es atceros, ka piekto pieņēmu, līdz ar to par Inta 8 vairs nav jābalso. Tagad balsojam elektroniski par uh, visu ziņojumu kopumā. Sākam balsot. So, uh, we still have... Joprojām divi kolēģi nav paspējuši nobalsot. Hanes Svobodu un vēl kāds. Beidzam balsot. Izcili. Līsē kungs, es eh, jūs sirsnīgs veicu ar panākumiem. Ziņojums ir pieņemts. Jā. Yeah. Now,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 Mums ir jānāk par Horvētijas pieteikumu Eiropas Savienībā. Kolēģi, ja jūs vēlaties doties projām, jūs to varat darīt, bet citi paliks zālē. Treaty, treaty Iestājas līgums Eiropas Savienībā. Kolēģi, ķersimies pie darba. Un ņemsim vērā, ka tas ir ļoti izšķirīgs brīdis gan Eiropas Savienībai, gan Horvātijai, un kā pret tādu arī attieksimies. Mēs tagad apspriedīsim 7. un 8. punktu kopā. Arī pieteikumu e, dalībai Eiropas Savienībā un līgumu par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Eh, Horvātija ar Eiropas Savienību ir noslēgusi iestājas sarunas 30. jūnijā un padome pieprasīja no Eiropas parlamenta piekrišanu. Un uh, ir paredzēts iestājas līgumu parakstīt 19. decembrī Varšavā, pēc tam uh, īstenošanas procedūra sāksies dalību valstīs un uh, arī Eiropas Savienībā. 2013. Uh, gadā, 1. Uh, jūlijā, ir paredzēts uzņemt Horvātiju mūsu saimē. Un tagad došu vārdu Hanes Svoboda, kas ir ziņojuma autors. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau jūs minējāt, mēs kopīgi apspriedīsim 7. un 8. punktu. Nu, astotais ir tāds visai apjomīgs un sarežģīts punkts, bet no otras puses tas ir visai vienkārši. Tātad mēs uh, dodam savu piekrišanu līgumam par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Mēs atceramies, ka bija visai ilgas sarunas ar Horvātiju par iestāju, un šīs sarunas aizvien papildināja ziņojumu, kas tāpa mūsu komitejā. Mēs uzmanīgi sakojām sarunu norisēji. Un mēs arī nekavējāmies norādīt uz deficītiem, te, izteicām savus vēlmus pēc reformām. Parlaments eh, bija pietiekami kritisks savā nostājā, tomēr neaizmirstot uzslavēt arī sasniegumus reformu veikšanā. kā parlaments. Mēs atminamies, ka bija Uh, paredzēts uh, Horvātijas sākumā uzņemt uh, 2009. gadā pēc tam mēs sākām domāt, kurā uh, sasaukuma laikā tad ir iespējams Horvātiju uzņemt Eiropas Savienībā. Beigās mēs izdomājām, ka 2013. būtu atbilstošs gads, un mēs vēlējāmies balsot gan par līgumu, dot tam savu piekrišanu, un Basku kungs jau teica, ka 19. decembrī ir paredzēts Varšavā svinīgi parakstīt nolīgumu par iestāšanos. Es domāju, sarunu laikā mēs varējām labi vērot, ka tas, kas bija tūs parlamenta sirdī, ir īstenots tik lielā mērā, ka mēs noteikti varam piekrist sarunu iznākumam. Esmu aizvien no jauna atkārtojis, ka tas ir jautājums, kas skar nevien Horvātiju, bet gan visu reģionu kopumā. Uh, Mēs gan zinām, ka nākamā valsts no šī reģiona, kas varētu klauvēt pie ES vārtiem, eh, nedarīs to tik drīz. Un decembrī padome pieņems lēmumu, bet ja mēs varam uh, prognozēt, ka sarunas ar citu valsti ilgs tikpat ilgi kā ar Horvātiju, tad diez vai mēs tik drīz uzņemsim vēl kādu valstu no šī reģiona Eiropas Savienībā. Uh, Tādēļ šis lēmums ir tik izšķirīgi svarīgs, un mums nevajadzētu runāt par procesa beigu sākumu. Nē, mums vajadzētu e, parādīt e, citām reģionu valstīm, ka arī tām ir iespēja integrēties Eiropas Savienībā, bet, protams, ir iepriekš jāizpilda attiecīgi priekšnosacījumi. Tādēļ es ieteiktu dot piekrišanu Horvātijas iestājai Eiropas Savienībā, un es domāju, ka tas ir tāds būtisks parlamenta lēmums, un tas noteikti ir solis pareizajā virzienā. Bet es arī Horvātijai vēlējos parlamentam piedāvāt sagatavot papildus rezolūciju, kurā mēs uzskaitītu tos soļus, kas Horvātijai būtu vēl jāspēr. Runājot par ratifikācijas procesu, tur nekādām grūtībām nevajadzētu rasties, bet Horvātijai joprojām ir jāīsteno vairākas reformas, piemēram, tieslietu jomā, ekonomikas un sociālas politikas jomā, kā arī vēl citās uh, jomās. Un runājot par civiltiesībām, pilsoniskajām tiesībām, kā arī minoritāšu tiesībām, nu, mēs te nerunājam varbūt par tradicionālo uh, vārdu izpratni, mēs runājam arī par seksuālām minoritātēm un citām grupām. Mēs zinām, ka ir vairākas minoritātes, ne tikai etniskas, tur ir bijuši, bijušas vairākas saķeršanās, un tādēļ mēs arī nekavējāmies paust savu kritiku. Es ceru, ka Horvātija izdarīs pēdējos pareizos secinājumus no mūsu ieteikumiem. Uh, un e, citas komitejas noteikti arī iesniegs grozījumus, un pateicoties rezolūcijai, mēs varētu skaidri un gaiši pateikt, jā, Horvātija var iestāties Eiropas Savienībā pēc ratifikācijas procesa dalību valstīs, bet Horvātijai ir jāapzinās, ka tā ir jāuzņemas savu atbildības nasta, runājot gan par bēgļu atpakaļ uzņemšanu, par sadarbību ar startautisko kara tribunālu, par iekšējo tirgu, ekoloģiju. Vēl daudz lauciņos ir um, jāveic uh, pietiekam daudz darba un arī diskriminācijas politikā šo to noteikti varētu uzlabot. Mēs, protams, zinām, ka ir uh, arī jau esošas Eiropas Savienības dalība valsts, kas cīnās ar vairākām problēmām, bet uh, noteikti Horvātijai pirms iestājas un pēc tam arī noteikti daudz, kas būs jāpaveic. Priekšsēdētāji, es esmu gatavs tagad iesaistīties diskusijās, un es ceru, ka 20. novembrī Strasbūrā mēs varēsim balsot komitejā. Uh, un pēc tam 1. decembrī Briselē varēsim uh, pieņemt uh, atbilstīgu lēmumu, tātad balsot visā parlamentā kopā. Domāju, ka tas būs tāds labs noslēgums uh, ilgam darba cēlienam un uh, pašā Noslēgumā vēlējos teikt, ka Horvātijas partijas valdībā esošās un arī opozīcijas partijas vienmēr ir ņēmušas vērā to, ko parlaments ir teicis, un arī mūsu kritika noteikti atrada dzirdīgas ausis. Tādēļ es domāju, ka Horvātija ir cienīga, cienīgs iestājas kandidāts Eiropas Savienībā. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Jā, tā ir tāda zīme vai pat simbols nevien Horvātijai mums, bet arī valstīm šajā reģionā. Un tas ir arī pierādījums tam, ka nesam pielikuši punktu paplašināšanās procesam. Mēs jau gaidām nevis tikai to brīdi, kad Horvātija iestāsies Eiropas uh, Savienībā, mēs gaidām arī uh, jauns deputātus, kas uh, arī pie mums ieradīsies šeit parlamentā. Paldies, tagad došu vārdu Poselt kungam, kurš ir ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pavaicāt, kurā datumā tad mēs īsi balsosim. Uh, Strasbūrā 14. ir pirmdiena, 20. ir svētdiena. Svobods kungs runāja par 20. vai vai Svobods kungs no vietas kliedz ceturtdien. Nu jā, es labprāt vērētu gan piekdien, gan sestdien strādāt Strasbūrā, saka Pauselta kungs. Nu svētdiena varbūt būtu pārāk pārspīlēti, bet tajā datumā 99 gadi aprita Otto von Habsburgam, kas vienmēr ir bijis liels Horvātijas aizstāvis. Un nu, tad tas varbūt būtu tā simboliski balsot viņa dzimšanas dienā. Tad 17. būs īsts datums. Jā, jā, ceturtdien mēs balsosim, saka Svobods kungs, tomēr 17. nevis 20. novembrī. Poselt kungs turpina, bet uh, tagad. Uh, pāriesim pie nopietnām lietām. Kā ēnu referents es gribēju pateikties Svobodas kungam par tik izcilu sadarbību gadu garumā un uh, gribēju pateikt, ka tas nu diena ir vēsturisks brīdis, un nevajadzētu vārdu vēsturisks varbūt uh, skandināt pārāk daudz, bet pirms tieši 20 gadiem es biju Horvātijā, toreiz tur norisinājās briesmīgs karš un gāja bojā vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. 1991. Eh, gadā eh, tika padzīti ļoti daudz cilvēku no savas dzimtenes, un ja jūs par to esat pārliecinājis pats savām acīm, tātad desmitiem tūkstoši nogalināto, simt tūkstoši padzīti no savas dzimtenes, un pēc 20 gadiem ja jūs varat spriest par valsts iestāju Eiropas Savienībā, jūs noteikti varat izmantot vārdu vēsturisks, tas ir attaisnoti. Un 20 gadus Horvātijai prasīja šis integrācijas process Eiropas Savienībā, tas ir pietiekami ilgs laiks, bet beidzot tas ir noslēdzies. Un esmu arī gandarīts par to, ka mūsu komiteja uh, ir paveikusi tik daudz, un Svobodas kungs teica, pieminēta sākumā 2009. gadu, mēs noteicām konkrētu gadu, kad Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā. Citi bija pret um, tik agru iestāju, un uh, Protams, vienmēr ir jānosprauž konkrēts datums, un bieži vien kriteriji netiek pilnībā ievēroti, tad datums tiek atlikts un atlikts, un ja jūs neizdarat kaut kādu spiedienu, tad jūs tomēr neko nepanākat, un tad šis datums kaut kur paliek miglā tīts, un neviens īsti nesaprot, kad tad būs īstais iestājas gads. Un eh, vēlējos pateikt, ka galvenokārt pateicoties Eiropas parlamenta veikumam, uh, šis process tomēr vainagojās panākumiem, neskatoties uz daudziem šķēršiem, kas bija Horvātijas ceļā. Gribēju pateikt, ka nevienai citai kandidātu valstī nevajadzēja izpildīt tik daudz attaisnotu un neataisnotu prasību kā Horvātijai. Brīžiem eh, tā izturēšanās pret Horvātiju bija salīdzināma ar astoņu um, bērnu māci izturēšanos, kas ir uzaudzinājis liels septiņus bērnus un tos ir lolojis un lutinājis, un pret astoto pēkšņi ir tik stingra un prasa no tā ļoti daudz. Svobodas kungs. Es uzskatu. mēs arī par to paši vienojāmies. Tātad mums ir jāparūpējas par to, ka mēs balsojam vis par šo likumdošanas tekstu, bet runājot par jūsu ieteikto rezolūciju, jā, mums noteikti tur ir arī jāpauž kritika, jāmin trūkumi, bet varbūt mums nevajadzētu tur iekļaut visu, ko vēlas uh, atsevišķās politiskās grupas, jo uzskati jau ir atšķirīgi. Ja mēs tur uh, tagad sarakstīsim visu, ko katrs vēlas un nevēlas, tad šī rezolūcija kļūs pārāk izstiepta. Un nevis tikai garuma dēļ mēs tur nevaram iekļaut pārāk daudz. Īstenībā mūsu lēmums tiks pieņemts divas dienas pirms Horvātijas vēlēšanām. Mēs negribam iejaukties viņu iekšpolitikā. Uh, Un Horvātijai ir paredzēts arī tāds visai piņķerīgs referendums un eiro pretiniekiem Horvātijā mums nevajadzētu piedāvāt pārāk daudz trumpju, ja mēs eh, šo rezolūciju izstiepsim pārāk garu un kritisku. Pats esmu iesniedzis vairākus grozījumus mūsu politiskās grupas vārdā, un ar šo grozījumu palīdzību mēs vēlamies tekstu saīsināt, padarīt to lakoniskāku, nevis to visu tikai uzpūst. Visi grozījumi īstenībā ir balstīti uz to, lai rezolūciju padarītu īsāku, nevis garāku. Un, protams, otrajā lasījumā mēs par to vēl apspriedīsimies. Bet uh, Tādi ir man ieteikumi. Arī, tie attiecas arī uz citām politiskajām grupām. Svobodas kungs, gribēju jums arī kaut ko lūgt. Es uh, neformulēju grozījumu, jo domāju, ka to izdarīs referents pats vislabāk. 16. punkts. Tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka mēs atzinīgi vērtējam vai arī atbalstām pievienošanās līguma parakstīšanu un ar prieku gaidām ierodamies parlamentāros novērotājus ieradies no Horvātijas. Un tālāk Mēs eh, iepriekšējā punktā arī augstu vērtējam uh, to, ka līgums tiks parakstīts, bet uh, dažas rindiņas augstāk mēs atkal lasām kritiskus izteikumus. Tas varbūt ir nedaudz pretrunīgi. Tādēļ es izteikšu referentam priekšlikumu. Tātad pirmo punktu varbūt varētu apvienot ar 16. vai tos vismaz uh, novietot tuvāk vien otram. Un pēc tam varētu sekot uh, pārējie punkti, kas tiks arī uzlabot pateicoties iesniegtajiem grozījumiem. Jā, nu, diemžēl mēs arī nevarē, nevarējām izvairīties no grozījumiem pavisam, bet uh, tie visi patiešām ir domāti, lai tekstu padarītu lakoniskāku un kodolīgāku. Tas bija viss, ko gribēju teikt uh, šajā brīdī, un liels paldies visām politiskajām grupām par izcilo sadarbību. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Un tagad es Vaigal kungam došu vārdu. Hvala lepa, predsedujoči. Paldies priekšstādētāji. Es gribētu atbalstīt uh, visu to, ko dzirdēju, visus uh, laba vēlējumus, arī gandrījumu vārdus, kas šeit tika izteikti. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka Horvātija ir pelnījusi šo procesa pabeigšanu. Tā ļoti ilgs saruna process ir bijis, un tagad ir pienācis sarunu beigu punkts. Mēs visi piekrītam tam, ka Horvātija šajā sarunu procesā ir eh, izmantojis pilnīgi visas iespējas, kas tai tika sniegtas. Par to runāja arī referenta kungs. Tomēr es domāju, ka šī šodienas diskusija būtu uh, jāpabeidz, kā tas ir pieņemts šajā parlamentā sakarā ar, saskaņā ar tradīcijām, kas šeit eksistē. Un šī parlamenta iezīme ir tāda, ka mūsu rindā ir kādi īpaši Horvātijas atbalstītāji un pārējie ir arī vienkārši atbalstītāji un ļoti daudz mūsu starpā ir tādi, kas tiešām gaida nepacietību to brīdi, kad Horvātija tiks uzņemta Eiropas Savienībā. Es piekrītu, ka šeit ir formāls procedūra, kas, kas noteikti ir jāizpilda, tas viss ir jādara caurskatāmā veidā un pēc iespējas ātrāk. Tāpat es arī piekrītu, ka nav īsti vietā tagad atvērt kaut kādus jautājumus, kas jau ir pabeigti sarunu procesu gaitā. Bet Eh, no otras puses, ja ir kāds problēmas, tad eh, gal galā mēs varam uz tām norādīt. Jaunai dalībvalstī ir iespēja, ar, jaunai dalībvalstī ir iespējams arī risināt šīs problēmas. Un par šīm problēmām, uz kurām mēs gribam norādīt, par tām stāstīja arī draudzīgā gaisotnē referenta kungs, un arī mūsu grupa atbalsta visus šos jautājumus, kas vēl ir jārisina, tā kā šeit tika tiek klāstīt. Es domāju, ka uh, Mums šodien vajadzētu arī pasvītrot to, ka Horvātija ir, ir tie, godprātīgi nostrādājusi šajā sarunu procesā un ir pelnījusi sarunu procesu nobeigumu. Tagad Broka kungs. Mar. Elmār kungs. You have the floor, sir. Jums vārds, lūdzu. <laughs> He, She was speaking, you know, to friends in Croatia, but so. No, no, no, no, that. Viņš runāja par draugiem, par Horvātijas draugiem. Nē, tas bija Nacionālā parlamenta Vācijā deputāts. Eh, šeit jūs runājat par gatavošanos jau ratifikācijai valstī, ja? Nē, tas bija tikai partijas draugs, nevis mans personiskais draugs. Tikai īsa piezīme pirmām kārtām atbalsta svabodas ziņojumu un otrām kārtām e, šajos e, nedrošajos laikos mums ir e, jādod Horvātijai tāds skaidrs signāls, ka mēs viņu iestāju atbalstam, protams, neaizmirstot arī zināmu konstruktīvas kritikas dēvu. Viņiem kaut kas ir jāuzlabo tiesisks valsts principu ievērošanā administrācijā un, protams, arī jācīnās pret korupciju. Bet, ka es uzskatu, ka pēc komisijas vidusposma ziņojuma, ja nemaldos, 11. Eh, martā mēs to ieraudzījām. Tātad eh, mēs varam secināt, ka Horvātija ir ļoti daudz uzdevumu izpildījusi un domāju, ka uh, mēs varam runāt par uh, Horvātijas panākumiem, uh, viņi uh, dodas pareizajā virzienā, to mēs varam secināt arī no komisijas progresa ziņojuma. Jāņem vērā, ka citās Balkānu valstīs ir vēl daudz vairāk grūtību un tādēļ uh, viņām iestāju nevaram pie piedāvāt uh, iestāju tik ātri. Atcerēsimies to, kas tika lēmts 2008. gadā Salonikos, un mums noteikti ir uh, jāpiedāvā arī citām valstīm. Um, Iestājas iespēja, mūsu durvis ir jāpatur plaši atvērts, jo tas piedāvās arī stabilitāti visam reģionam kopumā. Un es vēlējos vēlreiz pateikties referentam. Paldies! Uh, thank you very much! Lielas paldies! Tagad komisijas eh, vārdā runās eh, Langis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlamenta deputāti. Jūs būsiet informēti, ka komisija savu atzinumu par Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā sniedza 12. oktobrī, un šis atzinums bija pozitīvs. Pēc tam pie jums ieradās arī komisārs Füle, lai runātu par paplašināšanās paketi kopumā. Kā jau tika minēts, Horvātija ir pirmā valsts, kas uh, ir um, izmantojusi jauno paplašanāšanās procedūru. Horvātijai vajadzēja izpildīt ļoti daudz kritēriju, un kā jau daudz pareiz norādīja, Horvātijai vajadzēja. Uh, Eh, vairāk laika, lai paveiktu visus uzdevumus, bet eh, komisija to vērtēja ļoti atzinīgi. Tas atspoguļojās arī mūsu progresa ziņojumā, un Horvātija noteikti atrodas uz pareizā ceļa. Progresa ziņojums īstenībā būs pēdējais. Uh, Un mēs uh, tagad turpināsim savu darbu ar kontrolas vai novērošanas ziņojumiem. Runājot par šiem novērošanas ziņojumiem, mēs saņēmām ļoti stingru un tādu robustu mandātu, lai varētu turpināt to, kā Horvātija ir veikusi reformas uh, iestājas ceļā. Uh, Mēs teicām, ka nevajadzētu sagatavot jaunu progresa ziņojumu, jo nākamā gada rudenī mēs publicēsim aptverošu monitoringa ziņojumu. Tas nedaudz uh, atšķirsies no progresa ziņojuma, jo tas vairāk būs veltīts dažādām detaļām, kādas saistības Horvātija ir uzņēmusies procesa gaitā un tā tālāk. Mēs uh, ziņojuma gatavošanās izmantojam tādas monitoringa tabulas, ko papildinam, aktualizējam ik pa sešiem mēnešiem, un tabulas tiek sagatavotas, apkopojot arī to informāciju, ko mums sniedz Horvātija, nevalstiskās organizācijas, lai mēs varētu veikt tādu objektīvu un godīgu vērtību. Nākamās monitoringa tabulas padome saņems nākamēnes, lai varētu mm, organizēt diskusijas, papildinot to ar, ar progresa ziņojumu. Protams, mēs turpināsim arī dialogu ar Horvātiju saskaņā ar stabilizācijas un asociācijas nolīguma procedūru un būs arī viena sanāksme uh, decembra beigās, kas būs veltīta tieši stabilizācijas un asociācijas nolīgumam. Līdztekus monitoringa tabulām un monitoringa ziņojumam mēs katru pusgadu sagatavosim ziņojumus par tām nodaļām, sarunvešanas nodaļām, kas eh, šķiet uzskatīts par ļoti sarežģītām, tādām kutelīgām 23. nodaļa par tieslietām un eh, arī konkurences. Uh, nodaļai pievērsīsim daudz uzmanības, kā arī 24. nodaļai, kur tiek runāts par uh, judikatūru un drošību. Iestājas līgumā ir paredzēta uh, iespēja padomēji ievadīt pasākumus, ja komisija to pieprasa. To var uh, darīt gadījumā, ja Horvātija mm, iestājas procesa laikā nav izpildījis visus priekšnosacījumus, kas tai bija jāizpilda. Tāpat uh, mēs esam paredzējuši iespēju sūtīt Horvātijai tās augtās agrīnās brīdināšanas vēstules, ja mēs uh, monitoringa ziņojumu sagatavošanas laikā konstatēsim kādus pārkāpumus un kļūdas. Es gribēju pateikt, ka komisija monitoringa mehānismu uzskata par tādu labu iespēju, lai varētu izveidot tādu tiesiskuma arhitektūru, tiesiskuma būvi, palīdzot uh, Horvātijai ar padomiem, kas Horvātijai vēl būtu jādara iestājas procesa gaitā. Mēs, protams, vēlamies, lai Horvātija iestāšanās priekšvakarā būtu pilnībā sagatavota šai dalībai Eiropas Savienībā par 100%. Paldies! Svoboda, please! Svobods kungs, lūdzu, atkal paldies. Paldies ļoti, ļoti īsi. Es, protams, gribēju pateikties gan komisijai, gan padomēji, padoms prezidentūram, kas nomainījušās šajā laikā. Un, protams, tās darīja ļoti daudz, lai sadarbības starp Eiropas parlamentu un uh, komisija, kā arī padomi norisinātos pēc iespējas gludāk. Un šāda sadarbība, kas norisinās pilnīgas savstarpējās uzticības gaisotnē, protams, uh, ļauj nonākt pie labiem risinājumiem. Man ir tikai divas piezīmes. Pirmām kārtām atbildot uz Poseltkunga priekšlikumiem runājot par 1 un 16 punktu, tos, protams, varam apvienot. Tie ir tādi labi domāti punkti, kur mēs paužam uzslavas, un no pārējiem tad mēs varētu apkopot pārējos punktus otrajā punktā. Un uh, šis ziņojums īstenībā ir tāda zaļā gaisma Horvātijas iestājai. Mēs tur skaidru un gaišu pasakam, ka mēs arī sirsnīgi gaidīsim pie mums parlamentā jaunos deputātus un uh, sākumā novērotāju statusā un pēc tam pilntiesīgā deputāta statusā. Uh, Paselt kungs runā arī par ziņojumu saīsināšanu. Uh, Mums noteikti ir eh, jāvienojas ar visiem ēnu referentiem, lai varētu formulēt kaut kādus kompromisus. Protams, ir jāparūpēs, lai šie kompromisi gūtu arī vairākumu atbalstu. Es lūgtu kolēģus arī plenārs sēdē atbalstīt gan eh, Horvātijas iestāju, gan ziņojumu kopumā. Mm, tās būs labās ziņas tieši Horvātijai. Tālāk runājot par monitoringas ziņojumiem. Es gribēju komitejā kolēģiem paziņot, eh, ka mēs ar ēnu referentiem vienojāmies par to, ka rūpīgi iepazīsimies gan ar monitoringu ziņojumiem, gan šiem pusgada ziņojumiem. Bet, nu, nesam paredzējuši ar tiem iepazīties eh, ļoti ilgi un daudz un komisārs Rēns runāja par problēmām īstenojot uh, vairākas procedūras ir uh, Dienvidu uh, Austrum Eiropas darba grupa. Es domāju, ka tajā varētu apspriest vairākus jautājumus, bet mēs tagad negribētu veikt tādu nepārtrauktu monitoringu. Īstenībā tas ir komisijas uzdevums, un ja tiek konstatēts kaut kādas milzīgas problēmas, tad komisijām norādīt. Vēlreiz sirsnīgs paldies ēnu referentiem, visiem kolēģiem, visām kolēģiem, kas piedalījās darbā, un ceru, ka beigās uh, šīs darbs vainagosies ar tādu pamatīgu konsensusu un ziņojums tiks pieņemts. Paldies visiem un es atvainojos, ka Pauselt kungu gribēju uzaicināt uz Strasbūru svētdienā un likt viņam balsot svētdienā. Darīsim to tomēr ceturtdien. Paldies! Um, now, Paldies! Pirms beigsim šo sanāksmi, man jums ir jāpaziņo ka termiņš grozījumiem ir rīta 21. oktobris līdz pusdienas laikam. Grozījuma iesniegšanas termiņš tātad. Un otrs paziņojums. Mums, mēs esam iz, izlēmuši pagarināt termiņu grozījumiem par Ukrainu. Atcerieties, Tātad 3. novembris ir jaunais datums, pulkstens 12. broka kungs. Priekšsēdētāji, vai nevarētu līdz pirmdienai, 31. datumam, to nokārto 31. oktobris. E, es teicu par novembri, 3. novembris. Ak, 3. novembris. Jā, ceturtdiena, 3. novembris. Skaidrs, ceturtdiena, tātad 3. novembris. Tas ir ļoti jauki. Visbeidzot, saka priekšsēdēs, mēs esam vienojušies arī par šo jautājumu ar jums, un nākamā sanāksme notiks Strasbūrā 24. oktobrī. Eh, starp 19.15 un 21.15. Eh, Francijas aizsardzības ministrs būs klāt tādā sanāksmē. Un pats beidzamais paziņojums. Es gribu pateikt, ka uh, man ir liels prieks vadīt šo vēsturisko sanāksmi. Es esmu pateicīgs visiem kolēģiem, kas pasvītroja, ka mēs tiešām ejam cauri ļoti tādām vēsturiskām dienām. Visu to labāko Horvātijai. Sorva, uh, Svobodskungs. Uh, Vai Brokakungs sēdēs joprojām tālu tur pa kreisi, tālajā kreisajā stūrī, ja arī viņš pārvietosies tuvāk centram priekšsēdētāji? Es domāju, ka tā nemaz nebūtu tik slikta ideja. Tas stiprināt gan kreiso spārnu, gan arī EPP. Bet tad nākamais solis vēl pavisam pārcelties uz galējo kreiso spārnu. Lielas paldies visiem, tiekamies Strasbūrā un milzīgs sveiciens mūsu draugiem no Horvātijas.